Sit down, please. Lūdzu, ieņemiet vietas. Buongiorno a tutti. Labrīt visiem! Atsākam sēdi. Šorīt mēs ievēlēsim šī parlamenta priekšsādātāju atbilstoši mūsu reglamenta nosacījumiem. un nevis balstoties uz kādiem ārējiem ieteikumiem vai norādēm. Šis ir brīvs un autonoms parlaments. Komuniko di aver Atbilstoši reglamenta normām esam saņēmuši sekojošas kandidatūru pieteikums parlamenta priekšsēdētāja amatam. Skā Kellere. Cira Rego. Uh, Dāvids Marijas Sasoli. un eh, Jānis Zahradils. Visi šie kandidāti ir eh, man paziņojuši, ka viņi eh, pieņem izvirzīšanas šajā amatā. Pirms mēs sāksim balsošanu, pavisam īsi došu vārdu katram kandidātam alfabētiskā kārtībā. Katram būs iespējams izteikties nevairāk kā 5 minūtes, tātad teikt savu uzrunu. Un dodu vārdu eh, Skā Kellers kundzei. Lūdzu. European... Cienījamie Eiropas parlamenta deputāti, cienījamie kolēģi, bet būtiskākais vēlos uzrunāt Eiropas Savienības pilsoņus. Pirms piecām nedēļām jūs esat ievēlējuši mūs par jūsu pārstāvjiem Jūs esat mums devuši pilnvarojumu, lai mēs varētu veidot šī parlamenta nākotni un Eiropas nākotni. Vēlos pateikties jums, ka jūs esat mums uzticējušies, uzticējušies šai institūcijai, bet jūs esat arī ļoti skaidri mums pateikuši, ko jūs vēlaties. Eiropas projekts ir dzīves un spēcīgs. Jūs, vēlētāji, esat atbildējuši tiem, kas ir izteikušies negatīvi. Jūs esat konkrēti pateikuši, ka jūs esat par Eiropu un vēlos pateikties par to. Cienījamie kolēģi, šajās vēlēšanās mēs redzējām ļoti daudz vēlētāju, kas ir nākuši pie urnām, un tas nozīmē, ka mums ir atbildīga atbildība mums Eiropas parlamentam. Uh, Pateicoties vēlētājiem, mums ir ļoti skaidrs pilvarojums. Mēs strādāsim pie Eiropas nākotne. Mēs vēlamies panākt to, lai komisija un dalību valstis būtu atbildīgas par savu rīcību. Mēs vēlamies stiprināt Eiropas parlamentu kā institūciju, un mēs varam stiprināt parlamentu kopā, un darīsim to tagad. Ievēlot parlamenta priekšsēdētāju, kas tiešām iemieso mūsu institūcijas neatkarību. Mēs nevaram pieņemt to, uh, ka šī Eh, parlamentā priekšsēdētāja amats tiek izmantots spēlīties eh, eh, par kandidātiem, kas startēs citās institūcijās, padomē, piemēram. Nekādā gadījumā nevaram pieļaut, lai Eiropas Savienība nebūtu pietiekami svarīga. Tagad tā ir ļoti svarīga. Tagad ir sociāla nevienlīdzība, klimata krīze. Uh, E, e, starptautiskie konflikti. Tāpēc Eiropa ir vajadzīga kā nekad agrāk. Bet mēs, kā Eiropas institūcija, vienmēr esam bijuši ļoti veiksmīgi tajā, ka mēs strādājam ar Eiropas Savienības pilsoņiem un palīdzam viņiem saprast, ka mēs tiešām rīkojamies viņu labā. Priekšsēdētājas amatā es gribētu atjaunot šo uzticēšanos un uh, palīdzēt saprast mūsu iedzīvotājiem, ka tā ir tā vieta, kur iedzīvotāji tiešām var būt pārstāvēti. Mums nesen bija debates ar uh, valstu valdību vadītājiem, bet mēs tagad varam atvērt parlamentu. Mēs varam runāt ar uh, pilsonisko sabiedrību, ar cilvēkiem, ar iedzīvotājiem, ar tiem, kas veido mūsu kontinentu. Eiropas parlamentā Mēs esam par cilvēktiesībām, par demokrātiju, par tiesiskumu un kā parlamenta priekšsēdētāja es vēlos pārstāvēt šīs, vēlē, šīs vērtības un principus. Un, lai mēs varētu būt spēcīgi kā institūcija, mums ir jāiegulda ikdienas darbs, lai mēs varētu paši atbilst principiem, ko mēs vēlamies saskatīt citos - caurskatāmībā, iekļaušanā, darbinieku tiesības un arī mūsu uh, ekoloģiskā pēda ir jāsamazina. Eiropas Savienība ir mūsu kontinenta lielākais vēsturiskais uh, sasniegums. Mēs esam panākuši labklājību, mieru un sadarbību šajā kontinentā, kur agrāk plosījās kari un valdīja naids. Būdami Eiropas parlamenta ievēlēti deputāti, mums visiem ir pienākums uh, godāt un aizsargāt šos vēsturiskos sasniegumus. Es pati esmu dzimusi valstī, kura bija uh, sašķelta ar dzelzs priekškaru, un es pati dzīvoju netālu no polijas robežas, un es atceros ļoti labi, kā robežas šķeļ. Un tāpēc es uzskatu arī par savu personisko pienākumu aizsargāt Eiropas Savienības vērtības un mantojumu. Un, lai varētu Eiropu aizsargāt, mums ir jābūt drosmīgiem, mums ir jāmainās uz labo pusi. Un mēs esam vienīgā tieši ievēlēta Eiropas Savienības institūcija. Tāpēc mums Eiropas parlamentam ir būtiska loma, lai to panāktu. Mēs jau daudzus gadus esam cīnījušies par to, lai varētu palielināt mūsu uh, Uh, tiesības Eiropas parlamentai, jo tas nozīmē, ka mēs palielinām mūsu iedzīvotāju, mūsu vēlētāju iespējas. Tāpēc vēlos stiprināt šīs tiesības, un šobrīd es izvirzu savu kandidatūru, lai vadītu šo parlamentu un būšu pateicīga par jūsu atbalstu. Paldies! la, la parola. Tagad dodu vārdu uh, Sīra Rego kundzei, lūdzu. Gracias. Paldies. Ir paties gods būt šeit un pārstāvēt GOE grupu, kurā nav daudz deputātu, bet mūsu mērķis ir aizstāvēt mūsu iedzīvotāju intereses, it sevišķi darbinieku tiesības. Mēs jau nu- pašā sākumā izvirzījām savu kandidātu, citas grupas piedalījās politiskajās spēlītēs, jo runa gal galā ir par mūsu iedzīvotāju nākotni. Mums ir miljoniem iedzīvotāju. Manuprāt, ļoti svarīgi skaidri pateikt, kādas politikai, kāda ir politika tai personai, kas vadīs šo parlamentu, nevis lai mēs piedalītos starptautisko uzņēmumu uh, uzņēmumu interešu aizstāvībā un nedrīkstam pieļaut arī neofašismu. Mums ir jābūt cilvēku pusē, mums ir jāaizsargā cilvēktiesības. Eiropas parlamentam ir jārēģē uz iedzīvotāju vajadzībām, nekādā gadījumā nedrīkstam pakļauties populismam. Eiropas Savienības progresam ir jābalstās nevis uz uh, dabas resursu un cilvēku eksploatāciju, bet uz uh, citām vērtībām. Uh, ekonomikas politikā, kas nav bijusi veiksmīga, ir, iz, ir iznīcinājusi vairāku valstu ekonomiku, piemēram, Spāniju, Grieķiju, un tāpēc arī cilvēki cieši. Šobrīd cilvēkiem šajās valstīs ir jāsadzīvo ar netaisnību, ar nevienlīdzību, jāstrādā tādos darbos, kas nav cilvēku cienīgi. Mums ir jābūt ekonomikas modelim, kas ir atbildīgs arī par ekoloģisko un ekonomisko krīzi, kas šobrīd ir pasaulē. Eiropas Savienībai ir nepieciešams virzīties uz priekšu, atceramies, ka mēs nedrīkstam aizmirst problēmas, kas šobrīd piemeklē dalību valstis. Viens no būtiskākajiem jautājumiem, pie kur ir jāstrādā, ir tieši šī līdzsvara atjaunošana. Tāpēc arī mums būtu nepieciešams izveidot īpašo komiteju par klimata pārmaiņām, uh, Tas mums šobrīd ir ļoti svarīgi. Eiropas Savienības neoliberālā politika ir izveidojusi fašistisku monstru. Mēs esam redzējuši, ka ksenofobiski, rasistiski noskaņotas personas uh, ietekmē politiku. Mēs nevēlamies, lai Eiropas parlamentā šādā necieņa un cilvēku tiesību neievērošana tiktu atbalstīta. Uh, Un tas, protams, parasti tiek pasniegts kā uh, drošības un aizsardzības uh, aspekti. Mēs cenšamies atbalstīt tos, kuri uh, cieši, piemēram, arī uh, kuģa kapteine, kurā uh, Salvinī kunga uh, darbības rezultātā ir uh, kļuvusi par noziedznieci. Es pat esmu no dienvidiem, no valsts, kas skaidri zina, kas reāli notiek. Kad sievietes, kad sievietes iestājas pret fašismu, mēs vēlamies redzēt jaunu sabiedrību, tāpēc aicinām valdības un arī komisiju pārtraukt nepatiesu ziņu izplatīšanu. Mēs Vēlamies, lai sievietes būtu iesaistītas politisko lēmumu pieņemšanā. Ir svarīgi būt tiešām pilnībā iesaistītiem Eiropas Savienības institūciju darbībā. Mums, mēs nedrīkstam būt tikai darbinieces, mums ir jābūt lēmējam. Mēs esam izveidojuši savu sabiedrības, tad mēs esam tie, kas ir atbalstījuši mūsu sabiedrību pašos pamatos. Mēs zinām, kāda šobrīd ir mūsu nostāja. Mēs esam par cilvēku tiesībām, par darbinieku tiesībām, jo darbinieki ir tie, kas iegulda visus savus spēkus, lai varētu mēs visi uh, piedzīvot labklājību. Mēs esam par mieru, mēs esam pret fašismu. Un, ja atskatāmies pagātnē, tad mēs skaidri redzam, kādu ļaunumu ir nodarījis fašisms un līdzīgi spēki. Uh, Tāpēc pagātne nedrīkstam pieļaut. Mēs nedrīkstam pieļaut tādu situāciju, kad pie varas varētu nākt līdzīga Musolīni. Mēs saprotam, ka ir nepieciešams atbalstīt tos, kas atbalsta cilvēkus. Mēs esam par jauniešiem, kas vēlas ilgspējīgu planētu. Uh, savai un mūsu kopīgai nākotnē. Tieši tāpēc mēs cenšamies šobrīd izveidot Eiropu, kas ir balstīta uz solidaritātes, lai neviens ne, ne, nepaliktu aiz borta. Paldies! Prego i kandidāti. Aicinu uh, šo kandidātus izteikties nedaudz lēnāk, jo Arī tūkiem ir jāveic viņu darbs un jātūko jūsu runas. Šajā parlamentā katram ir tiesības izteikties eh, savā valodā, bet eh, nu, tāpat jāciena arī pār, pārējos. Dodu tagad vārdu Dāvidam Marijas Solī. Paldies, paldies priekšsēdētāji! kolēģi, kolēģis. Arī es esmu izvirzījis, arī mana kandidatūra izvirzīta parlamentu priekšsādātāja amatam, un es kandidēju, un daru to tāpēc, ka es domāju, ka Eiropā mēs, Eiropā mēs būsim uh, spēcīgāki tikai tad, ja parlaments varēs spēlēt tādu svarīgāku lomu. Mums ir ļoti būtiski mērķi un izaicinājumi tuvākā nākotnē, un uh, šie apdraudējumi apdraud pašu Eiropu kā tādu. Un uh, mums ir jārūpējas, lai mēs varētu cienīt mūsu dažādību un uh, tādējādi labāk nodrošināt, ka mums strādā labāk uh, likumdošanas process, tāpat budžeta izstrādes process, kontrols process un um, politiskās vadības process. Es eh, tāpat eh, kā jūs gribētu pastāvēt uz mūsu atšķirībām un eh, tāpat laikā mūsu spēju pieņemt lēmumus, lai mēs nodrošinātu centrālo lomu parlamentam, demokrātijai un tām demokrātiskajām vērtībām, ko mēs pārstāvam. Mums visiem, neskatoties no tā, kā un ko mēs domājam, mums ir jāiesaistās un jāveido, jābūvē šī Eiropas demokrātijas māja. Un Eiropas parlamentam ir jābūt Eiropas demokrātijas mājai. Vēlēšanas ir nodemonstrējušas, ka tās bija veiksmīgas. Mēs bijām ļoti iesaistījušies eh, pirmsvēlēšana darbā Un eh, jāsaka, kā pirmo reizi bija nākuši vēlēt daudzi jauni vēlētāji, un arī šī asamblēja, šis parlaments eh, parāda 62% šeit parlamentā ir eh, jauni parlamentārieši, kas ir ļoti augsts rādītājs, tātad tāda liela jaunas enerģijas daļa. Uh, Vēlētāji ir devuši savu mandātu, viņi saka, ka viņi tic uh, mūsu institūcijai, ka viņi tic uh, demokrātijai un brīvām vēlēšanām, un mēs nedrīkstam pievilt uh, šos vēlētājus. Un šajā parlamentā, šajā sasaukumā mums ir tik tiešām jāvada nepieciešamās un vēlamās izmaiņas, lai Eiropa kļūtu stiprāka un modernāka. Mums nepieciešams atjaunot uzticību, uzticību šo savstarpējo uzticamību starp uh, pilsoņiem un uh, iestādēm. Un uh, šajā virzienā mums arī jāstrādā un jādemonstrē drosme, lai mēs stātos pret, pretī lielajiem izmaiņu eh, izaicinājumiem. Notiek klimata izmaiņas, mainās sociālais taisnīgums, eh, tāpat migrācijas politikas pārvaldība, eh, tāpat tādi jautājumi kā izaugsme, darba vietas un vienlīdzīgas iespējas un tiesības visiem. Šie ir ļoti būtiski jautājumi. Ja jūs man dotu savu atbalstu, kļūt par priekšsēdētāju, tad mēs par to cīnītos visi kopā, lai ir modernāks un caurskatāmāks un ilgspējīgāks parlaments, lai tas būtu pieejamāks pilsoņiem. Es veltīšu visu savu enerģiju, lai parlaments tiktu cienīts, jā, tik tiešām cienīts, lai to cienītu valstis un citas iestādes. Jūs, cienījamie kolēģi, esat šeit, jo jūs pārstāvat cerību, un arī mūsu pilsoņu dusmas. Bet pilnīgi noteikti jūs pārstāvat viņu emocijas un eh, Eiropas eh, tautu eh, sajūtas, un es noteikti vienmēr būšu jūsu rīcībā un vienmēr uzklausīšu, vienmēr sadarbošos ar jums ar lielu uzmanību, jo Ir nepieciešams katrā mirklī uzklausīt uh, sieviešu, vīriešu, mūsu jauniešu vēlmes, uh, centienus. Viņiem ir šī ārkārtīgi izcilā iespēja Eiropā. Viņi var ceļot, pārvietoties, viņi var uh, iemīlēties bez jebkādiem ierobežojumiem. Es garantēšu ka mums būs tādas atvērtas, daudzpusējas eh, saiknes un vienmēr respektēšu visu eh, viedokļus, visu jūsu viedokļus. Un, protams, arī ņemot vērā parlamenta prerogatīvas, jo eh, šajā parlamentā mēs saprotam, ka mums ir jāaizstāv pašiem sava neatkarība tas nebūs iespējams bez cilvēkiem, bez eh, eh, mūsu uzticības eh, iestādēm. Paldies! Ahora Tagad dodu vārdu Jānam Zahradilkungam. Lūdzu. Paldies, Tajānī kungs, dāmas un kungi, labrīt, kolēģi deputāti. Tie, kas mani vēl nepazīst, es parlamentā strādāju kopš 2004. gada. Esmu piedzīvojis piecus parlamentu priekšsēdētājus savas karjeras laikā un ceru, ka tas arī man, man ir bagātinājis ar tādu pieredzi un zināšanām, ko parlamentam vajadzētu darīt, ko tas varētu darīt, ko varētu uzlabot, ko varētu mainīt un ko parlamenta priekšsēdētājiem vajadzētu vai nevajadzētu darīt. Es eh, domāju, eh, ka šīs zināšanas un gūtā pieredze ļauj man izprast, kādam ir jābūt labam parlamenta priekšsēdētājam. Uzskatu, ka labs parlamenta priekšsēdētājs ir tāds, eh, kas ir neitrāls, objektīvs, viņam vajadzētu pret visām grupām un visiem deputātiem attiekties līdztiesīgi, godīgi un cieņpilni. Un uh, parlamenta priekšsēdētājam vajadzētu atcerēties, ka viņš vai viņa nepārstāv tikai sevi, uh, bet gan visu parlamentu kopumā, uzsvaru kopumā. Man ir bijušas zināmas privilēģijas uzsākt savu kampaņu nedaudz ātrāk. Es sagatavoju arī bukletu, kur pirmajā lapusē ir šis jaukais puisis redzams. Jūs varējāt to saņemt arī elektroniskā formātā, un es ceru, ka vismaz daži no jums arī to izlasīja. Es runāju par to, kā atjaunot uzticību parlamentam, kā izveidot godīgu, atklātu parlamentu, kā ieklausīties un atbildēt uh, uz pilsoņu rūpēm un raizēm, kā padarīt parlamentu efektīvāku un kā piedāvāt arī tādu mm, vīziju nākotnē. Es galvenokārt šeit runāju arī par līdzsvaru atjaunošanu. Mums ir jāatjauno līdzsvars starp Eiropas un nacionālo līmeni, lai varētu labāk sadarboties arī ar dalību valstu parlamentiem, un ir jāatrod tāds jauns līdzsvars starp Eiropas parlamentu, padomi un Eiropas komisiju. Mums ir uh, jābeidz institucionāls ķildes, un uh, šī sadarbība ir jāpaceļ jaunā līmenī. Pieminēju līdzsvaru, varbūt nevajadzētu piemirst vēl kādu uh, šī fenomena aspektu. Uh, Kopš 2004. gada ir eh, pievienojušās 13 jaunas dalību valstis Eiropas Savienībai, 11 no eh, centrālās un austrum Eiropas. Un, eh, ja nemaldos, esmu vienīgais no šīs Eiropas daļas, kas kandidē uz šo augsto amatu Eiropas Savienībā. Es domāju, ka ir vajadzīga, tā, vajadzīgs tātad arī geogrāfiskais līdzsvars. Uh, Viena trešdaļa no Eiropas Savienības dalību valstīm nav eirozonā, un šķiet esmu vienīgais kandidāts, kas uh, kandidē uz tik augstu amatu, kas nāk no uh, valsts, kas nav eirozonā, un arī šāds līdzsvars būtu nepieciešams. Un jārunā arī par uh, lielām valstīm, uh, dižām nācijām, mazām valstīm, un es Domāju, ka izņemot Bēļģiju, esmu eh, pārstāvis no valsts, kas ir ar tādu vidēju izmēru, kas kandidē uz eh, augstu amatu Eiropas Savienībā. Domāju, arī šāds līdzsvars būtu jāgarantē. Tātad, dāmas un kungi, es varu jūs tikai laipni lūgt, balsot par mani, un eh, ja dāvāsiet man savu uzticību, būšu godīgs un labs Eiropas parlamenta priekšsēdētājs. Paldies jau iepriekš! Abbiamo ascoltato. Esam uzklausījuši visus četrus Eiropas eh, parlamenta priekšsēdētāju eh, amata kandidātus, un eh, pirms mēs pārējām pie balsošanas, es vēlētos pateikties visi, kas uh, ļauj labi veikt mūsu darbu. Paldies visiem asistentiem, palīgiem, zāles pārziņiem un arī tulkiem, jo bez viņiem visiem mēs noteikti nevarētu veikt šo svarīgo darbu un pārstāvēt mūsu Eiropas cilvēkus. Ringrazio poi īpaši pateicos Klausam Vēlēm, ģenerālsekretāram, vēlam arī Laimi dzimšanas dienā! Bene. Nu labi, un tagad pārējām pie mūsu brīvās izvēles. Atkārtoju vēlreiz, parlaments balsos par savu priekšsēdētāju pilnīgi neatkarīgi no jebkādām ārējām norādēm. Tas ir parlamentu ziņā izvēlēties un ievēlēt savu nākošo priekšsēdētāju. Arī tāpat kā es savulaik tiku ievēlēts pavisam brīvā veidā, esmu pārliecināts, ka arī nākošais parlamenta priekšsēdētājs tiks eh, ievēlēts brīvi. To ievēlēsim mēs visi. Norādes attiecībā uz priekšsēdētāja eh, ievēlēšanu. Tas jums viss ir ticis izsiltīts elektroniski, tātad visi deputāti to ir saņēmuši, un papildu kopijas ir pieejamas pie ieejas zālē. Gribu atgādināt, ka atbalstoši 16. Eh, panta pirmajam punktam, lai kandidāts tiktu ievēlēts, viņam ir jāiegūst pirmajās eh, trijās vēlēšanu kārtās vairākums, tātad absolūtais vairākums eh, nodotajām balsīm. Tātad, lai kandidāts būtu ievēlēts, viņam vai viņai ir jāgūst absolūtais vairākums no nodotajām balstīm. nedarīgās eh, vēlēšanu zīmes eh, tā tad netiks eh, ieskaitītas. Tagad mēs pāriesim pie vēlēšanu zīmju un aplokšņu izdalīšanas. Es gribētu aicināt līdz, tātad nogaidīt, līdz mēs faktiski uzsāksim balsošanu, jo tad es jums paskaidrošu tieši, kādā veidā tas notiks. Tātad zāles pārziņi izdala šobrīd vēlēšanu eh, zīmes un aploksnes, lai varētu tātad nobalsot, jums ir eh, jāievelk eh, krustiņš attiecīgajam kandidātam, tātad kastītē pie attiecīgā kandidāta vārda. Atgādinu, ka ir iespējams balsot tikai par vienu no kandidātiem vēlēšanu zīmē. Ja jūs vēlaties labot eh, balsojumu, tad eh, lūdzu zāles pārzinim prasiet jaunu vēlēšanu zīmi un eh, apmainiet to pret to zīmi, kuru nepieciešams iznīcināt. Ja, se si vota per più di un candidato. Tā tad uh, ir uh, nepieciešams uh, atzīmēt uh, savu kandidātu, tā tad ievelciet vienu krustiņu pie viena kandidāta, ielieciet uh, aploksnē un attiecīgi ievietojiet uh, šo uh, aploksni urnā pie uh, ieejas. Es gribētu aicināt. Tātad doties uz vēlēšana urnu, eh, tur ir burti AB, tātad atbilstoši jūsu uzvārdam, tad tālāk CD, trešā urna EG, nākošā H līdz K, nākošā L, M, N līdz R, nākošā S līdz T un Noslēdzošā tātad U līdz Z, tātad jūsu uzvārda pirmais uh, borts. Jūs nevarat balsot līdz esmu paziņojis, ka balsošana ir uzsākta. Non procederò alla chiama dei deputati, ma mi limiterò ad annunciare la. Uh, nesaukšu visus deputātus vārdā, bet paziņošu, kad būs uzsākta balsošana. Uh, Eh, deputātu vārdi, tātad tie, kas būs balsojuši, tas eh, tiks uh, publicēts uh, sarakstā. Uh, tātad šim vārdam ir jābūt apmeklētības sarakstā, un tur jums arī attiecīgi ir jāparakstās, pirms jūs ieliekat savu balsošanas zīmi urnā. Tā, tad atbilstoši savam uzvārdam, uzvārdu pirmajam burtam ielieciet šo zīmi balsošanas urnā, un tad balsu skaitītāji uh, lūgs jums arī kādu identitātes dokumentu, un attiecīgi tad viņi nodrošinās, ka balsis atbilstoši tiek saskaitīts. Tātad aicinu tagad balsu skaitītājs būt pie vēlēšana urnām, un tagad jūs varat balsot.